Komisāri ir apņēmušies nākt klajā ar vienotām normām, kas uzlabot vispārējo tirgus drošību un tirgus uzraudzību. Paldies, komisārs Kundzei! Līdz ar to esam noslēguši debatas un uh, par šo rezolūcijas projektu balsosim rīt pusdienas laikā. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir. Mišēlas Rivāzī kundzes ziņojums par H1N1 gripas apkarošanas pasākumiem. Un tagad došu vārdu referentai. Četras minūtes lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt, ka šī gripa H1N1 2009. gadā parādījās visur plašsaziņas līdzakļos, par to ziņojumu bija 25 eh, mirušie 2009. gadā, un eh, Pasaules veselības organizācija 6. jūnijā 2009. gadā izsludināja trauksmes stāvokli. Eh, Bīstams stāvoklis, kā Pasaules veselības organizācija teica, noved pie veselām virknes pasākuma daudzās dalību valstīs. Tur bija arī kampaņas, kas saistīts ar lielām izmaksām un ļoti lielu apjomu jo Pasaules veselības organizācijas eh, vērtējums varbūt bija pārspīlēts. 2009. gadā bija mirušie Eiropā līdz 2010. gada aprīlim. Tas īstenībā ir eh, skaitlis, eh, kas varbūt tā sareizinājumā ar sezonas gripu nemaz tik liela nebija. Mm, tie parasti 20 tūkstoši personas, atkarībā tā, cik. Uh, daudz ir 1,3 miljoni ir izmaksas. Un 87 miljoni Francijā tas ir eh, jaunākais ziņojums šajā skaitli. Eh, Kāpēc tas ar šo H1N1? Tas parādās, kā Eiropas Savienība uh, varbūt šī attieksme nav bijusi samērīga. Kolēģis un kolēģi, kuriem gribētu teikt paldies par grozījumiem, mēs esam mēģinājuši šeit sagatavot konstruktīvu ziņojumu, tādēļ mums ir. Uh, jārīkojas tā, lai nodrošinātu veselības aprūpu. Manā ziņojumā ir runa par trim galvenajiem iecieniem - kooperācija, caurskatāmība un neatkarība. Vispirms par sadarbību kooperāciju. Šeit uh, ir nepieciešams tāds pastāvīgs un elastīgs noregulējums. Nākotnē uh, pasākumiem, kas uh, ir domāti gripas novēršanai, tiem ir jābūt uh, efektīvākiem. Uh, un eh, tiem ir jābūt tiešām aktuāliem laikā un jāņem vērā jaunākie dati. Šāds elastīgums mums būtu aiztaupījis daudz nevajadzīgas izmaksas. Tad vēl arī ir jānovērtē dažādu iesaistīto pušu loma, kā tiek novērtēta eh, veselības riska, piemēram, kāda ir pandēmijas definīcija, par to ir jāpadomā no jauna un par uh, slimības uh, smagumu un nevis tikai par geogrāfisko izplatību. Pasaules veselības organizācija arī attiecībā pret mums ir uzņēmusies saistības, uh, piemēram, kopīgi pērkot uh, injekcijas līdzekļus to varētu tā darīt, bet šeit ir jāpadara ražotāji atbildīgi par savu produktu iedarbību. Un dalībās nevar uzlikt atbildību par šo medicīnas līdzekļu blaknēm Un eh, šeit arī par eh, injekcijas līdzekļiem nav pietiekami daudz zinātnisko atziņu. Un šādi pētījumi par to eh, ir, ir jāveic neatkarīgi no farmaceitiskās ražošanas. Stažgadāmībai jābūt notrošināmai raugoties uz piemērotojiem injekcijas līdzekļiem, jāņem vērā klīniskie dati, ekspertiem ir uh, jāpadara caurskatāmi šie rezultāti. Ļoti žēl, ka um, šeit uh, varbūt par daudz ir ņemts vērā um, aģentūra interesi, bet diemžēl šis grozījums netika pieņemts. Un gribētu norādīt arī uz Zviedriju un Somiju. Tur uh, bija inakcijas pret uh, H1N1. Tur bija DSK in, in, uh, in, injekcijas, tur vienmēr ir tādas pelēkās zonas, kas atka, attiecas uz riskiem, ko ražotāji nemaz nav izpētījuši. Somija pārtrauca šo injekcijas līdzekļu izmantošanu, bet Eiropas zāļu aģentūra par to neko neteica un nevēlējās šo zāļu ierobežošanu. Es gribētu lūgt komisijai, lai tā paraugās, kas notika Somijā un lai tas viss varētu kāpot eh, pacientiem un nevis uzņēmējiem. Jā, paldies. Mišel, desmit ir pietiekušies runāt, un es vēlos runas laiku patiešām ļoti stingri, lai jūs ievērojat, jo mums tiešām ļoti maz laika palicis, un tas atbilst arī reglamentām. Kaut arī, protams, eh, tikai pieciem īstenībā. Vispirms Dēlfā kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Vai mēs Eiropā esam spējīgi cīnīties ar pandēmiju? Jā, bet tomēr šeit ir jāsaka liels bet. Tas, kas notika ar H1N1, uh, mums parādīja, ka rīcība ir bijusi nesaskaņota un nesolidaritāra. Kā ēnu referenti par šo ziņojumu, es domāju, ka šeit vajadzētu iet pat tālāk. Vajadzētu konstruktīvi un konkrēti rīkoties Eiropas pilsoņu interesēs. Protams, ka Eiropas pilsoņi ir zaudējuši uzticību tiem paziņojumiem, kas nāk no veselības aprūpas iestādēm. Šeit ir svarīgi, lai būtu zināmas svarīgākās prioritātes - sadarbības pastiprināšana starp dalību valstīm, labāka koordinācija ar Eiropas veselības iestādēm. Tad vajadzētu definēt arī to lomu un arī par sanitāriem riskiem runāt un arī par uh, injekciju stratēģiju. Un uh, es gribētu sveikt referenti, bet ir svarīgi arī, lai mūsu dalību valsts patiešām uzņemtos atbildību. Un arī turpmāk uh, saglabātu kompetenci un šajā jomā. Paldies! Tā baģiekungam vārds. A 2009-es influenza világjárvány idején. Paldies! 2009. gadā gripas pandēmijas laikā Eiropas Savienības dalību valstis bija ļoti labi uz to visu sagatavotas, bet es piekrītu referentē, ka nebija koordinācijas starp dalību valstīm. Un tādēļ bija iespējams, ka notiek. Baloldali vai jobboldali H1N1-es vīrs. Ka notiek uh, tomēr tāda nepareiza attīstība un es. Uh, Piekrītu ziņojumam, raugoties uz to, ka ir nepieciešams eh, nodrošināt koordinētu stratēģiju dalību valstīs, raugoties uz eh, vielām, kas tiek izmantotas, ir nepieciešams nodrošināt caurskatāmību, datiem ir jāapmainās ar informāciju, ir jāapmainās arī raugoties uz to, cik eh, tomēr smaga ir šī slimība. Un, ja tas viss notiks, tad mēs būsim spējīgi arī sasniegt arī progresu. Janako kundze, lūdzu. Paldies! Paldies! Vairāk nekā pirms gada mēs kopā ar kolēģiem sanācām Briselē, lai darītu kaut ko šīs gripas sakarā. Bet es redzu, ka mūsu mēģinām mainījušies, tomēr pieeja ir mainījusies. Pašinstīvs ziņojums bija iespēja parlamentām realizēt pozitīvus pasākums, lai gatavotos epidēmijai, bet, diemžēl, man šķiet, mēs esam zaudējuši šo iespēju. Eh, šeit tiek ierosināta eh, loma Eiropas eh, slimību organizācijai, kas principā nav realizējama. Patiesībā mums vajadzēja mācīties no kļūdām, un, bet tā vietā mēs esam sagatavojuši ziņojumu, kur mēs tikai norādām ar pirkstu uz vainīgajiem. Mums bija ziņojums, kas bija vairāk politisks nekā praktisks. Paldies, un tagad došu vārdu figurēdo kundzei. No. Pues entonces el señor Fer... Tad e, Ferreiras kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. E, kādu mācību mums ir jāizdara no šīs aplamās attieksmes pret šiem pandēmijas draudiem? Vispirms valstīm ir vajadzīgas veselības aizsardzības sistēmas, kas ļauj labi izvērtēt informāciju arī attiecībā uz rekomendācijām par zālēm tieši pandēmiju gadījumos un neatkarīgi no um, šiem uh, medici, zāļu vērtējumiem ir jābūt skaidrībai par to, cik drošas ir vakcīnas un uh, kā tās varētu ietekmēt tieši riska grupas. Jābūt skaidrībai par riskiem, tiem jātiek izvērtētiem un vajadzīgi profilaktiski pasākumi, ko var veikt raiti un ātri. Bez tam dalību valstīm ir jāsadarbojas visā pasaulē. Paldies, Ferēras kungs! Paskas kungs, lūdzu! Paldies, priekšēdētāji. 2009. gadā Meksiko paziņoja, ka um, sākusies saslimšana ar gripu, un pēc diviem um, mēnešiem tika paziņots, ka sākusies pandēmija. Mūs iepazīstināja ar dažādiem scenārijiem, ko izdeva Pasaules veselības aizsardzības organizācija un Eiropas Savienības Eh, valstis tika mudinātas pārdot masveidā vakcīnas. Un eh, ņemot vērā šīs rekomendācijas, Čehijas uh, republika iepirka vairāk nekā miljonu šo vakcīnu devu, bet kad Slovākijā cilvēki tika aicināti vakcinēties, tad būtībā mm, par šo aicinājumu vairs tikai varēja pasmieties, varēja redzēt, ka risks nebūtu nav tik liels, kā sākumā likās, bet uh, Pasaules tir, uh, veselības aizsardzības organizācija izlikās, ka nekas nav noticis, un tā arī nenonāca pie noteikti nostājas. Paldies! Un tagad Zaborskas kundze lūdzu. Paldies priekšēdētāji! Es gribētu teikt paldies arī Vāzī kundzes, kundzei par izsmeļošo ziņojumu. Tajā ir runa par problēmām veselības aizsardzības sistēmās ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīs, bet arī citur. Veicot pasākumus, tiem ir jābūt tādiem, kas ļautu izvairīties no tā, kas notika 9. un 10. gadā. Uh, um, veids, kādā tiek izsludināta pandēmija, ir pielīdzināms skandālam, un dalībvalsts izdeva miljonus, cenšoties pasargāt savus iedzīvotājus no nēsošiem draudiem. Un uh, jautājums, kam no tā bija labums, kurš guva labumu no tā un uz kā rēķina? Um, ir jāievieš personiskās atbildības elements, jo tā kā tā pietrūkst, uh, Nu, mēs redzam, ka neusticība vēršas plašumā. Paldies! Došu vārdu Vestlundas kundzei. Paldies, priekšādētāji! Es arī domāju, ka nu, bija diezgan liels juceklis uzklausot dažādās rekomendācijas no dažādām valstīm mūsu tad, publiskās veselības komitejā. Um, prez, Zviedrijas prezidentūras laikā mums arī bija savs darbs darāms un bija arī liela atbildība. Un mēs uzklausījām uh, dažādas organizācijas, arī šo Eiropas um, organizāciju veselības aizsardzībai, un informācija bija ļoti pretrunīga. Bija grūti arī pieņemt lēmumu, nu, ko tad darīt un kā rīkoties. Un kā, ko tīri praktiski var darīt? Mēs uh, pieredzējām lielu vakcīnu devu pieprasījumu, iestājās gandrīz haoss, lielās noliktavas vajadzēja slēgt, runātāja tik pārtraukta. Roitovas kundze, lūdzu. Lūdzu, Roitovas kundze. Paldies, priekšādātāji šodien mēs, tad, kad cīņa ir beigusies, varam pateikt, ka miljārdi eiro tika investēti, um, lai pārvarētu pandēmiju. Un, manuprāt, ļoti interesanti ir paskatīties, kas, piemēram, notika Polijā. Bija izjūtams liels spēks spiediens, bet nekāda īpašā masveida saslimšana nenotika, salīdzinām ar valstīm, kurās masveidā notika vakcinā, vakcinēšanās. Dalību valstīm, protams, ir jāizdara secinājumi, kaut kas jāmācās no šīs situācijas, jāizvērtē uh, higienas un veselības riski un jāņem vērā Eiropas pilsoņu intereses. Paldies! Estrelas kundze lūdzu. Obrigada, senhor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Jau mēs jau dzirdējām, ka daži eh, izteica šaubas par to, vai šī vakcīna pret H1N1 tiešām bija efektīva. Cilvēki šaubās par to un uzdod jautājumus dalību valstīs pirms pāris gadiem notika informatīva kampaņa. Ļoti daudz naudas tika iztērēts vakcīnu iegaidēji, iegādēji, un Pasaules veselības organizācija pasludināja, ka būs pandēmija, bet tad pēkšņi situācija kļuva pilnīgi savādāka, nepavisam ne tāda, kā it kā tika gaidīts. Uh, 2010. gadā šī gripa vispār vairs nebija aktuāla, un cilvēki tagad jautā, kam tad īsti tas bija vajadzīgs, vai tā bija liela brēka, un pārāk maz tika izdarīts praktiski, runātāja tika pārtraukta, Kalenbachas kundze lūdzu kā pēdējā runātāja. Paldies priekšādātāji! komisāres kundze, mēs varam priecāties par to, ka epidēmija nenotika, ka šīs ļaunākās prognozes nepiepildījās, jo katrs nāves gadījums ir traģisks. Es gribētu teikt paldies visiem, kas piedalījās diskusijā. Mēs redzam, ka ļoti labi cik ļoti atšķirīga bija pieredze Eiropas Savienības valstīs, arī mūsu veselības aizsardzības sistēmas atšķirās un epidēmiju, pandēmiju gadījumā mums ir vajadzīga laba sadarbība Eiropas līmenī. Mēs redzējām, ka daudzos sektoros vēl ir daudz ko mācīties, un vairāk kārt mēs dzirdējām arī prasību, ka Mēs nedrīkstam zaudēt cilvēku pilsoņu uzticēšanos, ko mēs esam likuši uz spēles. Un gadījums ar H1N1 parādīja, ka koordinācijā ir trūkumi. Paldies, Kalenbachas kundze. Līdz ar to šis jautājums tiek noslēgts, dodot vārdu Damanakī kundze. Like this... Paldies! Es gribētu pateikties eh, Rivāzī kundzei par šo ziņojumu, kas ir būtisks ieguldījums mūsu centieniem mācīties no 2009. gada pandēmijas. Es piekrītu, ka mums ir jāgūst eh, mācība no šīs pieredzes un kritiski jāpārskata mūsu reakcija uz to. Mums ir jāraugās, lai mūsu pilsoņi būtu pasargāti pret šādiem veselības apdraudējumiem. Tādēļ ir jāuzlabo mūsu gatavība un plānošana, lai mēs varētu kontrolēt šādus pārobežu apdraudējumus veselībai. Jāsaka, ka mēs daudz strādājam jau patreizējā kapacitātē. Kas attiecās uz pētniecību, Eiropas komisija ir finansējusi vairāk nekā 50 projektus, kas ir saistīti ar eh, gripas eh, izpēti. Un ir iztērēts vairāk nekā 100 miljonu eiro. Eh, Eiropas slimību profilaks un kontrols centrs ir devis zināt zinātniski pamatotus ieteikumus pandēmijas laikā arī dalību valstīm. Papildus tam komisijas dienas ir atbalstījuši dalību valstu uh, struktūras uh, caur Eiropas Savienības veselības drošības komiteju. Tomēr man ir jāatzīst, ka mūsu pasākumi nevien, nevienmēr ir bijuši uh, perfekti un ir pieļautas kļūdas, kas būtu jālabo. Tas ir, ir jāuzlabo pandēmijas vakcīnu iepirkumi, ir labāk jākoordinē vakcinācijas stratēģijas, ir jānodrošina lielāka elastība mūsu plānos un ir nepieciešama labāka saziņa ar sabiedrību. Komisija ar zinātnisko aģentūru atbalstu un kopā ar dalību valstīm ir apņēmusies kaut ko darīt šai sakarā. Mēs eh, esam iecerējuši divas iniciatīvas. Vispirms eh, komisija nāks klajā ar veselības drošumu iniciatīvu līdz šī gada beigām, tādējādi uzlabojot mūsu koordinācijas spējas. Un otrkārt komisija uzsāks kopīgu iepirkumu pandēmijas eh, un vīrusu vakcīnām tām dalību valstīm, kuras vēlēsies pievienoties šai sistēmai. Tas noteikti pastiprinās solidaritāti Eiropas Savienībā, tāpat laikā garantējot minimālo pieeju vakcīnam. Un tas arī uzlabos mūsu iepirkuma spējas, lai mēs varētu vienoties par labākiem iepirkuma nosacījumiem. Komisija atbalsta referentes paust to atbalstu šādiem pasākumiem. Tāpat mēs esam iecerējuši plānot tālākus pētījumus un arī komunikācijas stratēģijas uzlabošanu. Un vispēcot, kas attiecās uz caurskatāmību un neatkarību. Mēs uzskatām, ka šie aspekti ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka mums ir jārīkojas komisija un atbilstošās aģentūras strādās kopā, lai uzlabotu mūsu procedūras, kas ir saistītas ar uh, potenciālo interešu konfliktu deklarēšanu. Tāpat mums ir jātiecas uz kopīgo mērķi, tas ir nodrošināt labāku gatavību un spēju aizsargāt mūsu iedzīvotājs pret viņu veselības apdraudējumiem. Paldies! Uh, komisārs kundzei, un līdz ar to esam noslēguši debatas par šo jautājumu. Balsojums būs par šo rezolūcijas projektu rīt pusdien.